īsts izklāsts, un pirmais ir Silvijas Ivāns Kaufmans ziņojums par normatīvās atbilstības un izpildes programmu, un došu vārdu referentei uz četrām minūtēm. Paldies priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Šis ir institīvas ziņojums par komisijas programmu par uh, re, tā saucamo refit, jeb normatīvās atbildes un izpildes programmu. Uh, kopš tā laika ir pagājis jau diezgan ilgs laiks, pēdējais pārskats mums bija 2012. gadā maijā, uh, komisija nāca klajā iniciatīvu par labāku likumdošanu. Un refit programma ir ārkārtīgi svarīga komisijas darbā. Ir arī ļoti svarīgi nodrošināt sadarbības starp dažādām institūcijām. Un kā parlamentam mums ir jāieņem noteikti nostāja par šo programmu. Ziņojums tika pieņemts ar lielu vairākumu, un labi, ka Frans Timermans eh, komisijas eh, Vīceprezidents eh, sūtīja šo te ļoti nozīmīgo signālu mūsu pilsoņiem, jo viņiem ļoti bieži šķiet, ka Eiropas eh, Savienība ir ļoti birokrātisks veidojums. Ziņojumā ir attiecīgi atzīmēts, ka kas mums ir nepieciešams, lai likumdošanu padarītu labāk. Mums nevajag vairāk likumdošanas aktu, uh, pēc skaita, bet ir jānodrošina to labāka kvalitāte. ES likumdošana parasti stājas spēkā 28, 28 dažādiem tiesību aktiem, kas palīdz harmonizēt likumdošanu un labāk kalpo kopējā tirgus vajadzībām. Arī uh, plašāka cilvēks sabiedrības iesaistīšana nozīmē, ka Eiropas Savienība un tās uh, likumdošana ir caurskatāmāka, un tādēļ mēs uh, vēlētos, lai komisija pieņemot savus lēmumus, ņemtu vērā visus iesaistītās puses, nodrošinot līdzsvarotāku pieeju. Ir izveidota īpaša mājas lapa, kuru ir izveidojusi komisija. Mm, tā ir uh, viedokļu apkopošanas platforma, un parlaments noteikti sekos tam, kā norisinās attīstība. Ļoti svarīgi likumdošanā ir veikt ietekmes izvērtējums, uh, bet daudz ir bijis diskusija par to, kas atbild par šiem izvērtējumiem un kad, kurā brīdī tiem būtu jānāk klajā. Un šobrīd šķiet, ka eh, tie, eh, nu, nav nepauž saistošu viedokli, un komisija kā eh, atbildīgā par saviem lēmumiem, ko tā ir pieņēmusi, mm, neatbild par politiski pieņemtiem lēmumiem, un tāpēc mums ir jānodrošina, lai sociālie partneri un viņu viedokļi tiktu ņemti vērā. Runājot par birokrātijas samazināšanu MVU, kas ir mūsu ekonomikas stūrakmens, jāatceras, ka ziņojumā ir atzīmēts tas, ka izmaksu ieguvumu uh, analīze nav vienīgais aspekts, un uh, pieņemot likumus, mēs nevaram samazināt strādājošo tiesības vai sadrumstalot uh, kopējo tirgu. Un turpmāk parlaments uh, turpinās sekot refit programmai un vēlas pateikties kolēģiem par sadarbību komisijā arī referentam tajā skaitā. Jā, paldies, Kaufmanis kundze. Šī ir tātad īsā izklāsta uh, procedūra, tātad mēs pāriem uzreiz pie uh, brīvā mikrofona uh, procedūras. Ir vesela virkne kolēģi, kas ir pieteikušies uzstāties. Kolēģi un kolēģis, referents kundze. Uh, Es gribētu atzīmēt, ka refit programma ir laba programma un komisija šeit ir nākuši klāt, eh, klajā ar konkrētiem priekšlikumiem. Šādu pieeju mēs, protams, varam atbalstīt. Es vēlētos eh, runāt par vienu tēmu, par likumdošanas īstenošanas izvērtēšanu, jo ir ļoti ļoti svarīgi, lai mēs ne tikai pieņemtu tiesību aktus, bet tālāk arī sekotu tam, kā tiek izpildīti. Un uh, varbūt eh, šeit uh, likumdošanas izpildes uh, komitejā vajadzētu sekot tam, kā notiek likumdošanas īstenošanas, jo kā tas, piemēram, funkcionē Vācijā, dažādās federālajās zemēs, Nīderlandē, Anglijā un tā tālāk. Uh, Un tāpēc šeit vajadzētu būt tādam neitkarīgam izvērtējumam. Paldies, eh, Nīplers kundze un tālāk Nedresko kungs. Paldies, priekšsēdētāji, vēlētos pirms apsveikt referenti par šo dokumentu, jo Refit programma ir ļoti svarīga, ir vajadzīga lielāka caurskatāmība lēmumu pieņemšanas procesā un ņemot vērā komisijas veikto darbu, faktiski viņi ir atbildējuši uz parlamenta aicinājumiem samazināt birokrātiju un atjaunojot uzticēšanos. Eh, mēs to varam darīt, pastiprinot eh, dialogu ar uh, pilsonisko sabiedrību, ziņojumā ir minēta minēt arī eh, sadarbība ar Ekon, un runājot eh, par eh, šo 12 nedēļu termiņu, mums ir jānodrošina likumdošanas pret procesā sekošana, kam, kas tam, ka likumdošana tiešām tiek ne tikai pieņemta, bet arī īstenota dalībvalstis. Jā, paldies, Negresku kungs κύριε πρόεδρε σαν καθηγητής θεσμών της ευρωπαϊκής ένωσης στο πανεπιστήμιο της κρήτης έδινα πάντα και συνεχίζω να δίνω. Nākamais runātājs Marijas Skunks. Es esmu vienmēr uzsvērs to, cik komisijas darbs ir svarīgs. Komisijai pieejami instrumenti, kas var padarīt likumdošanu efektīvāku. Šie instrumenti, protams, var vēl, tik var vēl uzlaboti. <clears throat> Taču komisija nedara to, ko Trojka dara Grieķijā. Tur tiek realizētas citas intereses, tiek aizstāvēts kreditoru intereses. Pēdējos mēnešos e, Trojka e, iejaucas pensiju e, noregulējumu jautājumos un samazina pabalstus strādniekiem Grieķijā. Uh, jājautā, vai tad tas ir komisijas pilnvarās kaut ko tādu darīt. Tas pats attiecas uz nodokļu politiku, kas tiek uzspiestu Grieģijai, jo kā, kā trojkas dalībnieks jūs spēlē, eh, darbojaties pret uh, savām pilnvarām. Uh, Nākošais runātājs Sintličs kungs, paldies. Predsjednik Europske komisije gospodin Timmermans je govorio o tome Timerman kungs, vicepriekšsēdētājs, runāja eh, vairāk kārt eh, par šo jautājumu, bet ko mēs šeit īsti darām, lai varētu vienkāršot procedūras un lai uh, skaidri izteiktos uh, tad, kad uh, pieņemam likumus, īpaši lai tas būtu skaidrs uh, pilsoņiem, Eiropas Savienības uh, klientiem piemēram, maziem un vidējiem uzņēmumiem, un kā ar dažādiem finansēšanas avotiem, uh, Eiropas Savienības līdzekļiem. Pastāv bezgala daudz visādu veidu regulējumu un noteikumu. Nu, daļa no tiem, protams, ir nepieciešama, bet daudziem, kas izmanto šos ēs līdzekļus, nezin, kā to darīt. Uh, Nākamais runātājs uz vienu minūti. Programma uh, ir kontrolējusi pāri par uh, eh, 200 dažādiem tiesību aktiem, radot uh, eh, ietaupības. Tas ir labi, taču daudz punktu šeit iztrūkst. Pat ideja ļoti svarīga. Uh, Uh, un pats dokuments ir diezgan sarežģīts un netik lietotājiem uh, draudzīgs. Kopā uh, uz 16. gadam ir iekļautas 41 iniciatīva, bet tā nav vērsta uz administratīvās slogu samazināšanu ES finansējuma izlietotājiem. Un runājot par kopējo periodu, kas tiek aptverti ar šo finansējumu, uh, ir mērāmi miljardos eiro, kur, kur lielu daļu apēd birokrātija, nevis e, tie nonāk projektu realizācijai. Mēs balsojām par birokrātijas samazināšanu šajā parlamentā, bet ne visas prioritātes ir iekļaut šajā rezolūcijā. Es atbalstu komisijas institīvu, bet tad, kad lietas nedarbojas kā plānots, tad mēs nespējam konkurēt. Äh, äh, Paldies, un tagad došu vārdu komisārei Juravas kundzei. Priekšsēdētāji, es vēlētos pateikties Kaufmanas kundzei par ziņojumu par refitu. Secinājumi ir patiešām uh, liels, uh, liela ierosme komisijai turpināt šo darbu, gan komisijai kopumā, gan personīgi, padarīt efektīvākais likumdošanu, samazinot uh, tās īstenošanas izmaksas. Uh, un sadarboties ar dalību valstīm, raugoties, lai tā tiktu atbilstoši īstenota, ir visu institūciju uzdevums. Un mūsu veiksmi e, šajā jomā nodrošinās lielāku izaugsmu, darbietu ražīšanu un palīdzēs pārvarēt šo te pagurumu Eiropas Savienībā, ar ko mēs saskaramies pārāk bieži starp iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanu. Galvenie principi ir apstiprināti. Jūs to apstiprinājāt 8. martā. Ziņojums, par ko mēs runājam šodien, eh, ir eh, rakstīts pirms šīs vienošanās panākšanas, tā kā daudzi jautājumi būtībā jau ir atrisināti mūsu starpā. Komisija pieņēma labāks likumdošanas pakotni 2015. gada 19. maijā ar mērķi nodrošināt efektīvu likumdošanas vīdi uzņēmējiem, kā arī pārējām interesētajām pusēm. Pakotni iekļāva virkni pasākumu, tādu kā jauna uh, likumdošanas uzraudzības padome, pamats, da, daļa no tiem ir uh, no nu, komisija, tātad nevis komisijas locekļi, bet neatkarīgi eksperti, kas nodrošinās likumdošanas eksposta izvērtēšanu. Tā aptver labāku likumdošanu visā politikas ciklā. Tas nozīmē plānošanu, ietekmes izvērtējumu, likumdošanas rakstīšanu, monitoringu izvērtēšanu, kā arī konsultācijas ar iesaistītajām pusēm. Šī ir pirmā reize, kad šāds uh, integrētas vadlīnijas komisijā ir pieņemtas. Un uh, eh, igadējā refit platforma arī ir izveidota. Uh, tās pirmā sanāksme notika janvārī, un es ceru, ka pirmos rezultātus varēsim prezentēt jau līdz vasaras sākumam. Mūsu jaunais starpiestāžu nolīgums par labāku likumdošanu ietver virkni ļoti svarīgu panākumu, runājot par īstenošanas aktiem un deleģētiem aktiem. Uh, piedāvātā pieejai, piedā, piedāvātai pieejai vajadzētu veicināt uh, sadarbību starp uh, līdz likumdevējiem. Komisija nodrošinās arī lielāku caurskatāmību, ļaujot vienam pusēm uh, redz, redzēt uh, īstenošanas un. Uh, Īstenošanas aktu tekstu pirms tie tiek publicēti. Uh, Ikgadējā programma savukārt nodrošina sadarbību starp institūcijām, nosakot prioritātes cauri ikgadējām un daudzgadu programmām, identificējot eh, prioritāros eh, tiesību aktus, kas būtu jāpakļauj refit programmai un eh, katrs jauns tiesību akts noteiks, kā nākotnē tiks izvērtēta attiecīgā tiesību akta īstenošana, lai mēs varētu novērt, novērtēt, vai tas darbojas kā plānots. Eh, un eh, regulējošā fitnes programma spēlēs svarīgu lomu, sekojot esošās likumdošanas uzlabošanai un samazinot administratīvo slogu, tāpat laikā nevainot nevienu no svarīgākajiem sociālajiem vai e, vidas mērķiem. Par caurskatāmību strādājot kopā e, ar visām institūcijām, veidojot vienots e, IT platformas deleģētiem aktiem un Vēlāk arī līdzlemšanas procedūrai palīdzēs padarīt atklātāku uh, lēmumu pieņemšanas procesu plašākai publikai. Komisija sāks sadarb sadarboties ar parlamentu, tikko programma tiks apstiprināta, lai nodrošinātu saulēcīgu uh, šīs vienošanās īstenošanu, lai mēs kopā varētu sākt uh, izstrādāt vēl labāku likumdošanu pilsoņiem. Vielen Dank. Paldies, komisārs Kunis. Līdz ar to esam noslēguši diskusijas arī par šo darbu kārtības punktu. Rīt būs eh, balsojums par reglamentu. Tātad eh, pēc reglamenta vēlas izteikties kolēģiem. Jā, paldies. Eh. Vēlējos izteikties savas grupas vārdā par uh, izteikt savu neapmierinātību. Mums bija divas zilās kartas, divi brīvā mikrofona lūguma un netikām laisti pie vārda. Priekšsēdājs protestēja par to, ka mēs netikām pie vārda. Kolēģis kundzē, nu, mēs saņem 9, 10, pat vairāk kā 11 uh, lūgumus pēc brīvā, tātad izteikties brīvais mikrofons. Nu, mums, uh, ir um, jāievēro tomēr kaut kāds līdzsvars ar zaļiem. Mēs divkārt devām vārdu nu, maziem, nu, diemžēl netiek uh, tā, tā teikšana, nu, tas nav diskriminācijas dēļ, bet tāpēc, ka mums jāievēro proporcionāls sadalījums diskusijās. Labi, nākamais starpkārtības punkts. Uh,